Skaidrojums ir pieņemts, izņemot situāciju, ja 40 deputāti vai vairāk līdz nākošajai sēdēji iesniegs procesu. Un tekstu uh, publicēs uh, sadaļā ziņas uh, par parlamentu. Nākošais paziņojums Lietuvas. Uh, Valsts varas iestādes paziņoja, ka Justina Vitāskaita ir ievēlota un aizvietos uh, Viktoru uz Paskih punktu no 12, 21. novembra. Bulgārijas um, varas iestādes ir paziņojušas, ka Monika Hans Panajatova aizvietos Emilu Stefanovu Stojanovu kungu no 6. decembra. Sveicu jaunos kolēģis un atgādināšu, ka saskaņā ar reglamenta 3. paragrāfu 2. apakšpunktu, kamēr viņu mandāts nav pārbaudīts un kamēr nav lemts par uh, citiem uh, strīdīgiem jautājumiem, eh, Vitālskaitas un Panajotovs kundz var strādāt parlamentā un parlamenta visās iestādēs, izmantojot visas savas tiesības, uh, kādas ir deputātiem. Priekšnosacījums šim darbam ir uh, tas, ka viņas ir iesniegušas paziņojumu par to, ka neveic nekādu darbību, kas nebūtu savietojama ar Eiropas parlamenta deputāta darbību. Nākošais Francijas atbilstošās iestādes ir lūgušas atcelt uh, Marinas Lepenkundzes parlamentāro imunitāti saskaņā ar 6.